Tālāk man ir paziņojums. IMCO komiteja ir mm, iesniegusi lēmumu rekomendāciju, iesaka neiebilst pret delģēto aktu. Šis lēmums tika paziņots mm, sanāksmē vakar. Mm, neviens nav cēlis iebildumus 24 stundu periodā. Un saskaņā ar 105. reglamenta punktu, 6. apakšpunktu, tātad šī rekomendācija ir pieņemta. Un rīt tā tiks publicēta. Un rīt 14. aprīlī to publicēs pie pieņemtajiem tekstiem. Un saskaņā mūsu darba kārtību, mūsu nākamais jautājums.